Tā ir ārkārtīgi spītīga un lepna tauta, un viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu šajā grūtajā laikā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši debatas par steidzamu palīdzību Haitī. Godāti kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir kopīgas debatas par zivsaimniecību. Mēs izskatīsim vairākus ziņojumus Barandikas kunga, Galagera kunga, Grobarčaka kunga un Ferreiras kunga ziņojumus. Četri ziņojumi. Un vispirms mēs uzsav, uzklausīsim, kā jau teicu, visus četrus referentus, un pirmajai dodu vārdu Bilbao Barandikas kundzei četras minūtes lūdzu. Gracias, presidente. Mis primeras palabras son para reconocer. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sākumā gribu teikt, ka tie, kas ir strādājuši eh, pie eh, šī ziņojuma, ir eh, ļoti veiksmīgi sadarbojušies, un mēs strādājam, lai pēc iespējas samazinātu riskus. Zivsaimniecībai ir jābūt tādai, lai samazinātu pēc iespējas vairāk šos uh, riskus attiecībā uz anšokrājumiem, biskais um, līdzī jānosaka noteikumi un jānosaka arī uh, obligātas saistības, uh, izjūt no biomasas daudzuma. 2009. gada jūlijā tika izteikts priekšlikums, septembrī sākām strādāt, sadarbojāmies ar spāņu un franču kolēģiem, ar zinātniskiem eh, institūtiem, kā arī ar eh, rietimūdeņu eh, grājumu padomu. Lēmumi tika pieņemti konsensā, arī attiecībā uz uh, Lisabonas līguma uh, stāšanos spēkā. Uh, 21. novembrī Zivsaimniecības komitejā notika balsojums. Šajā balsojumā parādījām mūsu nostāju, aktīvi strādājam un konstatējām, ka uh, izstrādājot ar regulu ir nepieciešams uh, lielāks informācijas apjoms. Diemžēl um, šāda bija situācija un Spānijas prezidentūras laikā. Uh, Ar padomu tika izstrādāta iniciatīva, tikāmies trilogu ietvaros. Spānijas prezidentūra mums paziņoja, ka Spānijas un Francijas valdība ir nolēmusi neturpināt šo iniciatīvu, jo nav juridiska pamata Spānijas prezidentūra aicināja tai sekojošo prezidentūru turpināt, uh, tur, turpināt sarunas, bet nu, atbild bija tāda, ka um, nav nepieciešama, ka nav tāda būtiska laika, um, laika ierobežojuma. Priekšsēdētājs uh, pārtrauc runātāju un saka, ka viņi runāja uh, pārāk ātri, lai to varētu pilnībā aiztulkot. Runātāju turpina. Spānijas prezidentūras beigās varējām konstatēt, ka nav um, veiksmīgu trilogu. Nākošā um, prezidentūra paziņoja, ka nav uh, šis jautājums steidzams. Juridiskais dienests uh, piedāvā grozījumu pieņemšanu Ļoti e, būtiski ir, lai apsaimniekošanas kvotu 0,42 tiktu pieņemti. E, bez tam e, kvotas jautājums jāatrisina, un trešais grozījums ir zvejas apjoma regulā. Nepieciešams korekts biomasas aprēķins, jo bez tās nedrīkstam arī uh, sodīt šo sektoru, samazinot par 25% nozvei, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Konstatējām, ka samazinājums nedrīkst būt augstāks, respektīvi kilogramos 10% no zvejas žurnālā minētā skaitļa. Mēs diskutējam, bet tajā pašā laikā saņemam arī neformālu iniciatīvu par to, ka padome ir pieņēmusi lēmu atsaukt šo iniciatīvu. Tādēļ jautājums komisijai, vai tas tā ir un ko komisija darīs. Es ļoti labprāt gribētu, lai Beļģijas prezidentūra mm, izskaidrotu, kādēļ šī iniciatīva tiks atsākta. Vēlos skaidru atbildi. Mēs esam strādājuši 14 mēnešus, bet nu tagad situācija ļoti tāda mulsinoša. Tas, kā uh, izturs uh, padome un uh, komisija, padara mūsu lēmums ne. Uh, saprotams sektoram, kas gaida aktīvu atbildi jau kopš 2009. gada. Parlaments ir gatavs aktīvi strādāt un vēlas turpināt darbību. Un tas, kā situācija tagad šeit ir atrisināta, tiek risināta, tas neatbilst 21. gadsimta pamatprincipiem. Caurskatāmība ir pamatprincips, un tā mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies, un tagad Galahera kungs. Es vēlreiz uzsveru četras minūtes, ne sekundi ilgāk. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos no sirds pateikties pilnīgi visiem, kuri sadarbojās šā ārkārtīgi svarīgā ziņojuma sagatavošanā par uh, Stavridas rietumu krājumiem. Daudz ēnu referenti no zivsaimniecības komitejas un arī grupas politikas veidotāji un arī mani palīgi un palīgi arī no padomas un komisijas. Tātad šis ziņojums ir tapis dialoga situācijā, un visu iesaistīto pušu idejas man ir ļāvušas sagatavot šo ziņojumu tādu, kāds tas ir jūsu rokās. Uh, Es no sirds ceru, ka tas eh, saņems atbalstu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, vissvarīgākais Eiropas Savienības zivsaimniecībai ir dažādi īstenošanas plāni, un šo īstenošanas plānu stavridai komisija izveidoja jau 2002. gadā. Šajā tikšanās reize toreiz komisija noņēma, at, nolēma atjaunot tādu zivju populāciju, kas nodrošina maksimālo izdzīvošanas populācijas minimumu, minimumu un minimumu nozvēju. Un eh, sākotnēji šī priekšlikumā bija eh, runa par stavridas rietumu krājumiem, un kopš 97. gada stavridas eh, populācija ir tikusi izvērtēta. Zinātnieki šobrīd mēģina novērtēt populācijas veselību bet eh, ir ārkārtīgi grūti novērtēt to, kāds ir populācijas lielums un kādiem kuģiem vajadzētu tikt izmantotiem zvejā. Katrā ziņā mums eh, vajadzētu noteikt eh, maksimālās nozvejas ikgadējos griestus konkrētajā reģionā. Mēs uzskatām, ka 2009. gadā pieņemtais lēmums Tātad 2009. Eh, gadā stājās spēkā Lisabonas līgums, un es pilnībā atbalstu padomas kompetenci noteikt nozvejas kvotas, bet Beļģijas prezidentūras laikā mans ziņojums tika izskatīts un pieņemts zivsaimniecības komitejā. Es varbūt mēģinātu runāt ar padomi, runāt par pieejamās, par maksimāli pieejamās nozvēs līmeņu noteikšanu, tātad runājot ar Belģijas komiteju, mēs runājam par padomes eh, ekskluzīvajām tiesībām, ko atrunā dažādi līgumi, tātad padomē ir ekskluzīvas tiesības noteikti kvotas. GOE, SD grupa un EPP ir mēģinājušas runāt gan par biskais līdz, gan par citiem līč, līčiem. Es tagad vēlētos pieminēt eh, sociālistu grupas ideju par to, ka tā nevar pieņemt goe grozījumus. Tātad es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka zinātnieki ir eh, pierādījuši, ka stavridas rietumu krājumi ir viena populācija, un es uzskatu, ka šis īstenošanas plāns, pārvaldības plāns, kurā runa iet par divām atsevišķām geogrāfiskām teritorijām vienai populācijai, tas ir muļķīgi. Es uzskatu, ka tas ir nevajadzīgi, tas ir bīstami, un tas ir nevajadzīgs precedents dažādiem īstenošanas plāniem nākotnē. Mēs runājam par vienu zivju populāciju. Ja jūs atbalstīsiet šo ziņojumu, vai darīsiet to citu apsvērumu dēļ, vai tas būtu dalību valstu dēļ, bet atcerēsimies, ka mēs runājam par vispārīgo zivsēmniecības politiku. Es saprotu spāņu kolēģis, kuriem ir zināmas bažas par biskais līdz, tad šīs bažas atspoguļotas septītajā grozījumā. Uh, Tur runiet par to, ka šim īstenošanas plānam jātiek realizētam, ņemot vērā vēsturiskos un patreizējos stavridas krājumus. Es tiešām ceru, ka padome un visas iesaistītās puses ņems vērā Portugāles un Spānijas kolēģi izteiktās bažas un tomēr veidosim zilzonvicības politiku adekvātu. Kirjuš eh, Grobarčik. Paldies. Tagad dosim vārdu Grobarčika kungam 4,5 minūtes priekšsēžkungs, komisāras kundze, iesākšu ar pateicības vārdiem visiem, kas deva ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā, Eiropas komisijai, visiem ēnu referentiem un Zveicēmniecības komitejas deputātiem par atbalstu. Mēs esam pilnīgu eh, vienprātību sasnieguši un dzīves ir atbalstīts vienprātīgi. Uh, Eh, vēlreiz paldies jums visiem par to ziņojumu. Mēķis ir eh, raudzīties uz plekstes no zveju Baltijas jūrā un izbeigt izmešanas sistēmu patreizajā sistēmā. Šī sistēma darbojās zināmām, zināmiem zivju īpaņiem un uh, 15. pāns šajā kontekstā, protams, ir svarīgs. E, tātad runāja par regulu 21, 87, šķērsvīt ir 2005. Tomēr aklā zveja nevar būt uh, komerciāli atbalstāma. Šī norma, minētā norma, atļauj dzīves uh, plekstes uh, Eh, kurām nav komerciāls vērtības, izmest atpakaļ. Mērķis šim pantam ir eh, jūras resursu ilgspējīga apsaimniekošana. Tāpēc ir jāierobežo izmešanas gadījumu Baltijas jūrā, zināmos gadījumos pat būtu jāievieš pilnīgs izmešanas aizliegums. Tieši tā mēs varam nonākt pie ilgspējīgākas un efektīvākas jūras resursu apsaimniekošanas pārvaldības. Pilnīgs plekštu, plekstu izmešanas aizliegums vai citu uh, šīs uh, uh, zivs su, radniecīgu sugu um, izmešanas aizliegums nebūtu pozitīvi vērtējams. Pilnīgs aizliegums baidos varētu tikt izmantots kā attaisnojums, lai legalizētu masveida uh, uh, sīko uh, pleksveidīgo zvejošanu Baltijas jūrā. Tādēļ ļoti svarīgi tagad dokumentēt nozveju un pilnībā uh, arī izkraušanu ir jāievieš 100% eh, nozvejas izkraušanas kontrolē. Pretējā gadījumā aizsardzības pasākumi Baltijas jūrā nebūs realistiski un ilgspējīgi attiecībā uz plekstveidīgiem sugām. Mums ir jāregulē nozvei Baltijas jūrā, taču rūpnieciskā nozvei ir ļoti bīstama jūras ekosistēmai. Īpaši ņemot vērā, ka Baltijas jūra e, ir iegūs īpaši jūtīgas jūras teritorijas statusu. Tieši tāpēc Baltijas jūra ir viena no aizsargājumākām un jūtīgākām jūras ekosistēmām pasaulē. Ņemot vērā klimata izmaiņas, zivas uh, uh, piemērojas šīm izmaiņām, tās migrē un mainās nārstošanas uh, teritorijas, tādēļ ir jābūt slēgtajām zonām Baltijas jūrā un ir jāpieņem ilgtermiņa plāns uh, e, plekstveidīgo un uh, plekstu aizsardzībai jāpārskata arī tātad atkārtoju eh, zvejai slēgto eh, reģionu eh, sistēmu Baltijas jūrā. Ferēras kungs, trīs minūtes. Paldies priekšstādātāji kungs, dargā komisārs kundze, dargie kolēģi. Svešu zīvju un citu veidu ieviešana rada situāciju, kad uh, Zivju daudzveidība tiek izpostīta, to atzīst arī komisija. Un komisija atzīst arī to, ka tas ir saistīts ar akvakultūru izmantošanu. Un komisijas direktīva par akvakultūras izmantošanu un to sugu izmantošanu, kādas tiek audzētas akvakultūrā, mm, ir impas projektā apvienotas, un tie ir um, pasākumi, kas pēta svešzemju un vietējā arālē nesastiepamu sugu izmantošanu. Šeit izmanto arī uh, definīcijas, kuras tiek labāk izskaidrotas, un atbilstoši šīm definīcijām un arī šim projektam uh, var novērtēt tos riskus, kādi ir saistīti ar svešzemi un vietē, vietējā arēlā nesastopamu zumbu izmantošanas. Tāpat tiek minimalizēti zaudējumi transporta laikā, transportējot šīs zīves. Tiek samazināti arī administratīvie slogi, samazinot formalitātes. Piemēram, ievērt pārvadot no noslēgtas uz noslēgtu akvakultūru noteiktas sugas un citas. Svarīgi ir novērtēt riskus. Ir nepieciešama zinātniska un tehniska risku aprēķini, lai pilnīgi skaidri varētu noteikt riskus. Tas ir arī politisks lēmums, procesa vienkāršošana attiecībā uz svešiem vietējā areāla nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā jāsaista ar skaidrām definīcijām, jāsaista ar skaidriem noteikumiem, kādas, kāda ir e, jāizpild noslēgtām akvakultūrām un projektu uzraudzību. Ļoti nozīmīgi ir uzraudzīt šīs um, akvakultūras uh, iestādes uh, un pārbaudīt, lai komisijas principi tiek ievēroti tik ilgi, kamēr šīs uh, mm, iestādes darbojas. Tāpat tas ir attiecināms uz pētniecības organismu un uh, izaudzēto organismu transportēšanu. Runājot par grozījumiem. Grozījumi ir iesniegti, lai papildinātu šos noteikumus attiecībā uz transportu un arī vēl um, pāris uzlabojumus sniegtu, jo ilgtspējīga akvakultūra ir, nepiecie, ir um, balstāma tikai uz uh, darbību, eh, iesaistot uh, ekspertus. Ar to mēs varētu saglabāt kvalitāti, dažādok pārtipas produktus un darboties vides aizsardzības principiem atbilstoši. Šim priekšlikumam jātiek saistītam ar sadarbību no visām pusēm, lai atbalstītu akvakultūru, tajā pašā laikā, lai nodrošinātu ekoloģiski atbildīgu darbību. Un ļoti nozīmīgs aspekts būs pētniecības ietvaru programmu veidot tā, lai šī ļoti būtiskā zinātnes nozare par akvakultūru arī tiktu iekļauta Noslēgumā vēlos pateikties par sadarbību, par sadarbību ar ēnu eferentiem un vēlos pateikties par sadarbību ar dažādajām komisijas uh, institūcijām. Un vienlaikus gribu teikt paldies Beļģijas un Spānijas prezidentūrai. Esam ļoti efektīvi ar viņiem sadarbojušies. Paldies! Paldies, un tagad komisijas uh, vārdā komisārai Damanakī kundzei vārds. Gentlemen. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms eh, varbūt pāris vārdu par ilgtermiņu plānu Anšau krājumam Biskavas līcī. Vispirms vēlētos pateikties referentēji Barandiks kundzei un visiem tiem, kur zilsainiecības komitejā strādāja pie šā ziņojuma. Vēlētos pateikt Bilbao Barandiks kundzei, ka tiešām ir notikusi zināma nobīde laika ziņā projekta īstenošanā. Un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka komisija ir darījusi visu, visu, kas tās spēkos, lai situāciju atrisinātu. Runājot par anšau krājumiem Biskais līcī, tad to apdraudēja populācijas izzudums 2005. gadā, tāpēc zvejniecība tika pārtraukta. Un šā gada janvārī tā tika atjaunota. Pagājušā gada jūlijā Zinātnieki pierādīja ar skaitļiem, ka anšau krājuma populācija ir pieaugusi līdz tādam lielumam, ka patreiz e, nozvajotie 15 tūkstoši tonnas ir adekvāti. Šobrīd komisija ir priecīga paskaidrot, ka šis izveidotais priekšlikums ļauj pārvaldīt anšovu resursus tādējādi, ka tie šobrīd atjaunojās. Taču runājot par zvejniecību, tad zivsaimniecības ir cietušas, un mums ir jādara viss iespējamais, lai neatkārtotos situācija citā vietā. Mēs eh, varam runāt par anšovu krājumu uzturēšanu biskais līcī ar iespējami augstāku nozvēju. Komisijas sagatavotais priekšlikums pierāda, ka to var izdarīt, proti saglabāt gan zivju populāciju, gan arī nodrošināt zvejniecības pastāvēšanu. Ja mēs vēlamies e, anšovu krājumu nozveju turēt 30% līmenī, tad e, mums ir jārunā par dažādu pilnvaru deleģēšanu. Es atbalstu visus tos grozījumus, kuros runa iet par uh, jaunas kontrolas un regulācijas sistēmas izveidi, tādas sistēmas, kura stājās spēkā šā gada janvārī. Ir tikai viens izņēmums, un tas ir saistīts ar no, ar ziņojumu sniegšanu četru stundu ietvaros, un tagad runa iet par vienu stundu. Un tas ir jaunās kontrolas regulējuma priekšlikumā. Kā jūs zinat, šī jaunā kontrolas regulējuma spēkā stāšanās bija šā gada sākumā. Tomēr es neatbalstu, ka jau pēc nepilna gada mums eh, situācija būtu jāmaina, jo šobrīd šī kontrola ļauj krasta valstīm piemērot īpašas noteikumus, ja tādi atmaksājas. Tātad, ņemot vērā priekšlikumā iestrādāto elastību, es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt par kādu īpašu kontrolas pastiprinājumu, bet jā, kā jūs teiksiet, tā arī darīsim. Nākamais runājot par daudzgadu plānu stavrids rietumu krājumiem, vēlētos pateikt, ka Galagar kungs un visi zivsaimniecībā pie šī jautājuma, zivsaimniecības komitejā pie šī jautājuma strādājošie ir paveikuši fantastiski labu darbu. Es pasakos arī par jūsu konstruktīvo pieeju. Stavrids rietumu krājums ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības ūdeņos. Šobrīd stavrids populācija ir labā stāvoklī, kura patiesībā kopš jau daudzus gadus nav mainījusies. Runājot par maksimālo pieļaujamo nozveju, tad eh, zinātnieku pierādītais eh, mums palīdz izstrādāt ilgtermiņu pārvaldību. Līdz ar to šis daudzgada plāns Taurids rietumu krājumam man ir tūs sirdī, jo tādajādi mēs varam ar padomi runāt par to, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, cik daudz stavridus drīkst nozvejot, lai tās populācija saglabātos daudzus gadus. Mēs atbalstam gan e, pilnvaru delegācijas, gan arī pēc būtības. Mēs atbalstam jūsu ziņojumu un arī tos grozījumus, kuri atbalsta ziņojumā ietverto ideju, proti, ka no 2010. gada janvāra ir stājušies spēkā jauni kontrolas noteikumi. Un tomēr ikgadējais maksimālās eh, nozvejas plāns balstās uz zinātniskiem pierādījumiem. Ir viens grozījums, kurš atšķirās no šīs skatījuma, proti, jūs esat akceptējis padomas prezidentūras kompromisu, kurā runa iet par plus mīnus piecām tonnām. Šis skaitlis 5000 tonnu nebalstās uz zinātniski pierādītiem datiem. Kā jūs nolēmāt šo skaitli 500 tūkst, 5000, kāpēc ne 6 vai 7? Runājot par maksimālu pieļaujamās nozvejas apjomu palielināšanu vai samazināšanu, tam ir nepieciešams zinātnisks pierādījums. Un tagad runājot par dažādiem atlasīšanas aizliegumiem Baltijas jūrā. Vēlētos pateikties Grobarčuk kungam, jo šā kunga ziņojums zvejniecības komitejā tika pieņemts vienbalsīgi. Arī šeit es pasakos zivsainiecības komitejai par izteikto atbalstu. Šajā ziņojumā mēs runājām par augstākas izmēra kategorijas zivju atlasīšanas aizliegumu un arī zvejniecības aizliegumu konkrētām plekšu sugām. Uh, Un tagad, priekšsēdētāja kungs, es pievērsīšos pēdējam ziņojumam svažzemju un vietējā areālā nesastopama sugu izmantošana akvakultūrā. Vispirms vēlētos pateikties Ferreiras kungām par veiksmīgo darbu un vēlreiz Zivsainiecības komitejai. Komisija vēlas nodrošināt ilgtspējīgu akvakultūru attīstību Eiropas Savienībā, izstrādājot jaunu akvakultūru stratēģiju. Mēs vēlamies nodrošināt ļoti ļoti augstu dabas aizsardzības līmeni, bet arī atvieglo, atvieglot akaku, akvakultūru eksistenci, jo mums ir ne, tās nepieciešams. Taču runājot par svežzemju un vietēju areālām nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā, jā, ir jāmēģina samazināt administratīvais sloks, vienlaicīgi nodrošinot uh, akvātisko biotopu adekvātu aizsardzību. Protams, mums ir jādara vēl vairāk, tāpēc es vēlētos sveikt Ferreiras kunga ziņojumu, kurā runiet par to, kā pasargāt akvakultūras un kā nodrošināt to ilgtspējīgumu. Tam komisija ir gatava atvēlēt gan līdzekļus, gan laiku, gan cilvēku resursus. Vēlētos pateikties arī Zivsaimniecības komitejai, kura ir labāk definējusi slēgtas akvakultūras. Vēlētos pateikt, ka vienu mēnesi pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās zivsaimniecības komiteja nāca klajā ar grozījumiem, kur jaunās komitoloģijas procedūras ietvaros pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanos mums jau lika darboties citā vidē. Tātad eh, mums formāli bija jāmaina mūsu priekšlikums, kuru, kā jau teicu, mēs izstrādājām mēnesi pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un līdz ar to ir šī nobīde gandrīz par gadu. Visbeidzot, vēlētos pateikties Zivsaimniecības komiteju, vēlētos pateikties visiem referentiem. Paldies! Paldies, komisāras kundze! Un tagad eh, politisko grupu vārdā. Vispirms dosim vārdu Fraga Esteves kundzei divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdu komisārs kundze. Paldies arī eh, referentiem par teicamo darbu. Es runāšu par apsaimniekošanas plāniem, bet ne par vispāriem jautājumiem, principiāliem, par kuriem jau runā referenti, bet uh, vēlējos uh, uh, uzsvērt uh, institucionālos izaicinājumus, kuriem mums jātiek uh, galā. Eiropas parlaments ir veids sarunas ar padomu, tagad uh, pirmā lasījumā esam apstiprinājuši trīs ziņojumus, lai izdarītu spiedienu un lai panāktu uh, blokādes uh, izjaukšanu. Eiropas parlaments ir gatavs um, iet uz kompromisu ar padomu un komisiju, bet tas nozīmē, ka padomēji ir principiāli jāatzīst, ka apsaimniekošanas plānu mm, centrāls jautājums ir likumdošanas jautājumi. 42. līguma pāns nesaprotam, kā pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās, kad vienīgā kompetentā puse bija padome, parlaments tika uzklausīts un tagad eh, padome viena vēlas risināt šīs jautājumas, tā, eh, lai gan 41. pant trešais, eh, trešā daļa ir eh, šauri interpretējama, tā saka visi juridiski eksperti. Tāpēc es aicinu komisārs kundzi. ņemt vērā parlamenta nostāju šajā jautājumā. Arī Eiropas eh, kopienu tiesas atzinumi ir mūsu pusē. Mēs negribam ilgtermiņu problēmas zivu, eh, zivu resursu apsaimniekošanā. Paldies, Arsenis, pusotru minūti. Damanakī kundze mums ir daudz detaļu, tehniski detaļu šajos ziņojumos, bet ir arī skaidrs vēstījums šajos ziņojumos. Eiropas parlaments aicina pārējās institūcijas, padomu un komisiju lai kas arī tiktu izņemts, izlemts attiecībā uz e, zvejniecību, mums ir jāņem vērā zinātnes atzinumi. Mēs nevaram izlemt, kad zvejot kādus īpaņus, ja runājam par šādiem jautājumiem, runāt politiski. E, nē, mums ir jābalstās uz zinātniskiem faktiem. Tikai uz šāda pamata mēs varam nonākt pie skaidrības, kas ir palicis mūsu jūrās, ko mēs varam atļauties zvejot, cik daudz uh, zivis un uh, bez tā, ka uh, ekosistēmas tiktu neatgriezeniski izjauktas. Uh, mums būs jāveic uh, kopīgās zivsaimniecības uh, politikas reforma, un mēs no jums gaidām drosmīgas sojas šajā reformā, respektējot šo principu. Tātad zinātnisko faktu e, ņemšanu vērā, lai nodrošinātu e, ilgspējīgu nākotni mūsu jūrām un e, zivsainiecībā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, gorā, godātā komisārs kundze. Es runāšu par ilgtermiņa plānu anšau krājumiem Biskais līcī un jūs iepazīstināšu ar mūsu politiskās grupas viedokli par to, kā vispār rīkoties ar ārkārtīgi delikāto jautājumu par zivju resursiem Eiropas Savienībā. Atcerēsimies, ka Anšau krājuma Biskavas līcī bija pilnīgi iznīcināta 2005. gadā, un tagad, kad eh, zvejniecība Anšaviem Biskais līcī atkal ir atļauta, mēs to darām ārkārtīgi uzmanīgi, jo tas ir vienīgais veids, kā ilglaicīgi nodrošināt ilgtspējīgu zivniecību laiku. Iespējams, ka zivsaimniecība sākotnēji ir ārkārtīgi uzmanīga, bet, kā jau es teicu, mums ir jāraugās ilglaicīgi, ilgtermiņā, un tāpēc es uzskatu, un tas ir arī mūsu politiskās grupas viedoklis, ka mums ir jāskatās ilglaicīgi, un tāpēc ir labāk būt piesardzīgiem. Prieksēdētāji kungs. Lēvens kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātiem deputāti. Lisabonas līgums ir izmainījis parlamenta pilnvaras, un tie uh, īstenošanas plāni, par kuriem mēs rītā balsosim, ir savu veidu pirmā pārbauda parlamentām. Es uzskatu, ka parlaments eksāmenu ir izturējis labi, un tomēr uh, Eksāmenāms ir bijusi arī zināmas šaubas. Jautājums par to, vai iziet uz kompromisiem ar zinātniskajiem priekšlikumiem un vai kompromisiem, mū, uz kompromisiem mūs spiež arī zivsaimniecība. Uh, Atcerēsimies 2005. gadu, kad eh, anšovi pilnībā iznīka Biskais līcī un kad eh, neiet runa par ilglaicīgumu. Taču tomēr zivsaimniecības komiteja gala beigās izvēlējās delikātumu un eh, būt uzmanīgiem nekā būt balstītiem uz zinātniskiem līgumiem. Ville Kristensens savā filmā savā filmā Dzīvības beigas, kurā runa iet par pilnīgu zivsaimniecības resursu izzušanu pasaules ūdeņos, e, runā nedaudz skeptiski par to, ka Eiropas Savienība un pasaule ir nolēmuš, nolēmusi apmēram pēc pieciem gadiem noteikt pilnīgi visiem komerciāli zvejojamiem zivju sugām izveidot šādus pār, uh, pārvaldības plānus. Es uzskatu, ka mums ir jāizveido tā saucamās elastības robežas. Mums ir jāskatās uz ekosistēmu kā uz kopumu. Mēs nevaram skatīties uz ekosistēmu kā uz mērķi. Tas ir tikai ceļš. Tāpēc es tiešām ceru, ka turpmākajos pārvaldības plānos gan padomē, gan parlamentā mēs ņemsim vērā šo viedokli. Mums ir jāpārskata visas Eiropas marīnās ekosistēmas. Un piln, visbeidzot es vēlētos pateikties Galagar kungam, ka sadalīt eh, tā saucamās stavridas rietumu krājums par kvotām ir pilnīgi pret zinātnieku teikto paldies. Paldies. Tagad vārds Brons kungam minūte. Paldies. Jautājumi, kas pacēl šajās debatēs, nav tikai, nepastāv tikai šajās jomās, tie attiec arī uz Ziemeļjūras sveju. Es Jokšīrā Vitbijā runāju zvejniekiem piekdien, un viņi nobežījušies par eh, draudiem uh, Britu zveju flotei. Uh, pat labāk ir jau ierobežots eh, pieļaujamā nozvei no 135 līdz 90 dienām, cik vēl var samazināt pirms viņi bankrotētu. E, to es viņiem jautāju, eh, un viņi teica, ka jebkāda samazinājuma novest pie bankrota. E, tātad šī ierobežojuma Uh, uh, aizliegt uh, mazizmēru vai zīvju nu, izkraušanu, tas ir monstros noteikums. Ir jāpieļauj šādu pasākumu, ir kvotas tiek uh, pirts un pārdots uh, uh, tirgu un bagātie ar tā manipulē, bet tas apdraud zvejnieks, uh, spekulācijas ir jāizbeidz pilnībā. Paldies! Paldies! Tagad tā, citi runātāji un sāksim ar Rangela kungu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi! par Galahera konga ziņojumu un arī par daudzgadu plānu. Šeit domāju, ka tautas partijas grozījums ir jāaizstāv. Tas ir ļoti būtiski, jo tas dod būtiski ieguldījumu daudzgadu plānu Stavridas rietumu krājumu attīstībai, un tas atbalsta arī idejas, kādas ir publicētas zaļajā grāmatā. Uh, tiek respektētas zvejas, ilgtermiņa un ilgspējīgas attīstības principi, kā arī ekonomikas principi. Uz zvejniekiem tiek dot iespēja turpināt uh, strādāt. Ja mēs runājam par rietumu zivju krājumiem, tad 8C uh, uh, Kantabrijas jūrā jāievēro šī zona tajā visvairāk um, notiek uh, neliela apjora zvejniecība, bet ie, uh, nozīmīgi iedzīvotāji baļ Spānijā, Portugālē un Francijā no tā ir atkarīga. Un zona savukārt ziemeļos, mm, tur vairāk zvejo uh, rūpnieciskie kuģi, un šī zveja ir vairāk vērsta uz um, tādu peļņas uh, plašāku iegūšanu. Mēs eh, runājam arī par kopējās zivsaimniecības politikas izmaiņu un reformu procesu ir eh, absolūti nepieciešams eh, definīcijas ievērojums par taks jēdzienu, kā arī 8C zonu. Tiek runāts par to, ka zona 8C paliek maziem zvainiekiem un ziemeļa zona ir tā, kurā zvejo lielie zvejas uh, suģi. Tātad šeit, kuģi, šeit ir runa par to, ka uh, katra zona tiek atbalstīti uh, uh, izmantot un uh, tavrītas krājums saglabāsies. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs, komisārs kundze, saka Barējā kundze. Es arī gribu uh, pāris vārdus teikt uh, par ilgadējo a, apsaimniekošanu. Tas ir ļoti komplekss plāns. Padomē tas netiek tālāk attīstīts, a, šis daudzgad plāns teorētiski rietumkrājumam. Un a, šeit mēs nonākam burtiski nu, tā, tā, tādā kā strupceļā. Jautājums netiek atrisināts, jo padomu nepieņem lēmumu un arī komisija nē. Un vēl Spānijas sociāldemokrāta pārstāvi sekojošu pozīciju. Mēs prasam atbalstu sektoram, un mēs balstamies uz zinātnieku pētījumu un arī uz iespējamo KZP reformu. Aicinam komisāri atsaukt šo priekšlikumu un ievērot parlamenta pozīciju un izsakiet jaunu priekšlikumu. Tagad nākošais uh, vēl arī jautājums par uh, stāvrību. Mēs runājam šeit par daudzgadu plāniem, zinātniskiem mm, atzinumiem un uh, vēlos īpaši vērst uzmanību uz mūsu grozījumu. Tas ir būtisks it īpaši Spānijas delegācijai. Jo Spānijā uh, ir arī tāda uh, zvejniecība, ka mm, nozviedās dzīves tajā pašā dienā patērē pārtikai. Ja tas tiks aizliegts, tad tāda ilgtspējīga apsaimniekošana tiks padarīta vēl sarežģītāka, tādēļ stāvrīt krājumi jāapsaimnieko tā, ka tas atbilst mūsu priekšlikumam. Paldies! Nākošais runātāja Rēmers Konts. Priekšsēdētāji kungs, komisāri kundze, dāmas un kungi deputāti, paldies referentiem! Zivju importi ir ļoti augsti Eiropas Savienībā, tādēļ jāaizsargā mūsu pašu zvejnieki, kā arī jāveicina vietējā akvakultūra. Mums ir nepieciešams uzlabotas uh, metodas, kas gan jūrām, gan arī mūsu zemnie, zvejniekiem dot iespēju ilgtermiņā strādāt un nodrošināt eksistenci. Tādēļ jāpaplašina akvakultūras apjoms, nepieciešami uzticami dati, plašāka pētniecība, jo tikai tad, kad mēs zināsim, kas notiek patiesi, varēsim pieņemt pareizos lēmumus nākotnē. Pārāk plaša birokrātija un neziņa bieži ir iemesli tam, kādēļ mums neizdodas apvienot ekonomiku ar ekoloģiju, lai arī tās nav pretrunīgas lietas. Paldies! Paldies nākošais runātājs Romeva un Rueda viena minūte. Priekšsādātāja kungs. Arī es gribētu runāt par uh, anšoviem. Vēlos norādīt uz uh, to, ka šis sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs Arī attiecībā uz to, kā sadarbojas padomu komisija un uh, parlaments. Mēs kā zaļie atbalstam grozījumus, kas ir profilaktiski un atbalstam komisiju trīs punktos - apsaimniekošanas formulu, 0,3% apmērā tā nedrīkst pārsniegt šo skaitļus. Bez tam ir jāievēro tas, ka ir uh, samazinājums, nevar būt uh, lielāks par 25% no zvejā. Domājam, ka komisijas uh, priekšlikums ir saprātums. Mums ir jādarbojas arī profilaktiski, un šim vēstējumam jābūt arī pilnīgi skaidri pateiktam, un tā ir arī ir iespēja, kā pavisam skaidri runāt par ļoti nozīmīgām lietām. Paldies! Nākošais runātais Kūnkungs. Priekšsēžkungs, komisāra kundz, darbie kolēģi, es vēlos runāt uz uh, eh, padoms un parlamenta regulu par uh, uh, augstākās izmēra kategorijas uh, zīvju atlasīšanas aizliegumu, pleksus un akmeņpleksus zvejas ierobežojumi Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā. Tās ir e, tādas zivs sugas, kas ir lieliski piemērotas ēšanai un kas mums ir ļoti nepieciešams mūsu tautsemniecībā. Tas parāda, ka zinātniekiem un e, nozarē strādājušiem jāstrādā kopā, lai pieredzi, kas ir gūta ar e, zivsaimniecības pārvaldību, lai tas tiktu saprātīgi izvērtēts. Mums ir visas iespējas, kolēģis Grubāčiks to ļoti labi uh, izklāstīs. Šeit paredzēt arī ierobežojums 15. pāns noteikti ir jāiekļauj regulā. Jūs jau dzirdējāt, ka referents to ļoti skaidri pauda. Tas ir mūsu kopīgais mērķis un padomē arī tam tika gūts atbalsts, ka uh, piezveja un izmešana tikta, tiktu samazināt līdz minimālam līmenim. Bet tomēr ir šādi gadījumi, kad e, jaunās zivis un maz izmēra zivis var tomēr arī iemest apakaļ jūrā, izmest apakaļ jūrā. E, e protams, ka ir jāveicina augstas kvalitātes e, zvejniecības rīku e, izmantošana, Eh, eh, un mums jāreikinās arī ar to, ka eh, zivju migrēšanas reģioni mainās, un tas viss ir jāņem vērā, nārstošanas teritorijas un ter, nārstošanas laiki, bet mēs nedrīkstam vēl vairāk ierobežot zvejniecību, lai nevarētu no lieliskiem zivu resursiem tikai vairs ražot zivu miltus. Uh, Mums ir jārod līdzsvars šajos mēķos. Paldies, um, Kūna kungam. Tagad dosim vārdu Rodustas kundzei, godātais priekšsēžkungs, godātā Damadākī kundze. Ļoti priecājos, ka šodien mēs uh, varam pieņemt četras ļoti svarīgas regulas zivsaimniecības jomā un ziņojumos par akvakultūru un par tehniskiem pasākumiem Baltijas jūrā. Uh, mēs varējām vienoties savstarpēji, kā arī ar padomu un komisiju. Attiecībā uz divām regulām par ilgt, eh, ilgtermiņa apsaimniekošanu, diemžēl, ir savādāk. Komitē mēs vienmēr strīdējāmies par pareizo formulu anšu apsaimniekošanai. Eh, laikam tagad esam nonākuši pie laba risinājuma, un acim redzot to tagad arī ir eh, sapratos EPP, kas vairs nav iesniegus grozījumus. Es Eh, ceru eh, un rēķinos ar to, ka viņi arī rīt balsos atbalstoši. Daudz smagāk problēma tomēr ir attiecībā uz padomu. Dalībvalstu vairākums eh, nav ar mieru pretēji pašu juristu padomam pieņemt uh, Eiropas parlamentu koplēmumu pilnvars, un tas uh, viss gadu pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Tas ir neticami. Uh, Tādēļ esmu mūsu komitejas priekšējiem eh, ierosinājis eh, uzrakstīt vēstuli eh, kopīgi Eiropas Savienības zivsaimniecības ministriem. Es priecātos, ja mēs varētu vienoties nākamo uh, dienu gaitā, lai uh, Eiropas parlamenta vienotību uh, demonstrētu. Mēs neļausim uh, padomē tāda ir mums apieties. Paldies, Rodas skundzei tagad. Hat. Hilton kungam minūte. Paldies, komisāra, es atbalstu uh, Gelhar kungas uh, pozīcijas uh, attiecībā uz ziemu, un es arī attiecīgi balsošu rīt. Gribu sacīt, ka il, daudzgadīgos plānošanas princips ir saprātīgs, ja uh, tas, jo tas ļauj uh, ziv, zvejniekiem plānot savu darbu, un tomēr arī ir daži ļoti negatīvi aspekti ES zivsaimniecības. Uh, pārvaldības sistēmā, kā jūs paši saprotat, pašiem zivniekiem vajadzētu dot lielāku noteikšanu par to, kā zivs sugas ir aizsargājums, resursi un tā tālāk. Un te ir arī pacēlis skandāls par uh, uh, zivju izmešanu apakaļ jūrā, un mēs saprotam, ka tas ir tiešais rezultāts regulai, īpaši arī uh, uh, E, tad tas ir izraisījis lielu skandālu, un es ceru, ka jūs to ņemsiet vērā, komisārs Kundze, e, grozot patreizējās diezgan neveiksmīgos regulējumus šajā jomā. Paldies, un tagad Mato Adrover kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, vēlētos runāt par diviem ziņojumiem, un es uzskatu, ka tajos ir atspoguļos tas, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt, un pilnīgi noteikti nē. Es runāšu par ilgtermiņu plānu anšaviem un arī par eh, akvakultūrām. Tātad par anšaviem. Mēs eh, jau šobrīd gadu esam atsākuši anšavu zvejniecību, un šobrīd runa iet par parlamentu pilnvarām pēc Lisabonas līguma. Un patiesībā jautājums ir ne tikai par to, kā uzlabot zīvu resursu situāciju Eiropas Savienībā, jautājums ir pēc būtības. Patiesībā zivsaimniecība cieš visvairāk, un mēs esam jau zaudējuši diskusijas. Šie tā saucamie īstenošanas plāni, ja tie tiks īstenoti, tie nākotnē radīs daudz lielākas problēmas nekā šobrīd. Anšovu zvejni, zvejotāji runā par tiem milzīgajiem administratīvajiem slogiem, kas ir saistīti ar dažādu atļauju iegūšanu un līdzīgi. Šobrīd es uzskatu, ka komisijai būtu jāpasaka pozitīva ziņa zivsēmniecībai. Nākamais runājot par eh, svežzemju sugām un par egzotiskām sugām. Mums ir ārkārtīgi laba sadarbība ar padomi, ar komisiju, un jau pirmajā lasījumā mums ir izdevies panākt vienošanos, jo Situācija ir skaidra gan pēc būtības, gan arī juridiski. Līdz ar to doma bija ar šīs direktīvas pārskatu radīt lielāku juridisko skaidrību un izvairīties no birokrātiskajiem slogiem, ar kuriem šobrīd sastopas zivsaimniecība. Es uzskatu, ka tiešām ir tādi pasākumi, kas administratīvo slogu ļautu samazināt līdz absolūtajam minimumam, jo zivsaimniecībām sākot darboties, tā sastopas ar milzīgiem administratīvajiem slogiem. Es uzskatu, ka tā ir pozitīva ziņa visiem zivsaimniecībā strādājošajiem. Prieksēdētājs paldies. Nākamais runātājs ir Sančes Presēdo kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātā komisārs kundze. Eh, runājot par Ferēras ziņojumu un arī par citiem, es vēlētos pateikties uh, par to, ka ir panākt vienošanās ar komisiju par divām direktīvām, un tas mums ļautu turpināt ilgtspējīgas zivsaimniecības aktivitātes Eiropas Savienībā, saglabājot bioloģisko daudzveidību. Runājot par plekstēm un par akmeņpleksti, šis ziņojums tiešām ir solis uz priekšu šo zivju resursu ilgtspējības saglabāšanā. Protams, ka tā saucamā zivju neizmešanas, piezvejas neizmešanas politika ir viens no būtiskākajiem kopīgā zivsaimniecības politikas aspektiem. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība izveidot tā saucamos īstenošanas plānus akvakultūrām, ir jāizveido saraksts, ir jāizveido procedūras, kuras saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, ļautu izvērtēt riskus ekosistēmām. Paldies, un tagad Kadeka kungs divas minūtes lūdzu. Euh, Priekšstādājs, priekšstādājkungs, priek, komisārs kundze, es sveicu o, visus referentus par um, sastādītajiem ziņojumiem. Parlamenta viedoklis pirmajā lasījumā veido divus tādus ļoti būtiskus punktus. Kopš Lisabonas līguma pieņemšanas mēs esam uh, mm, kopā lēmēji šajā procedūrā. Ziņojumi ir pieņemti Zivsainiecības komitejā, tie ir vērsti uz ilgtermiņu, uz daudz gadu plānu un iesaista um, tās galvenās valsts, kas nodarbojas ar šo uh, darbības, ekonomikas darbības veidu. Kvotas tiek noteikts eh, taisnīgāk, un es atzinīgi vērtēju arī tos pasākums, kas ir vērst uz kontroli. Kuģu kontrolē ir jābūt labākai, jāsadarbojas labāk starp valstīm attiecībā uz krājumu izmantošanu. Par Galahera kunga ziņojumu. Ļoti atzinīgi to vērtēju, tas ir daudz gadu plāns. Uh, Tas iesaista zinātnieku viedokli un ir vērsts arī uz vidas aizsardzību. Tas ļauj pieņemt mums lēmumus um, par uh, maksimāli pieļaujos zvejniecības uh, skai, uh, apjomu, lai saglabātu zve, zivsaimniecību uh, arī nākotnē nozīmīgi. Es īpaši atzinīgi vērtēju šo pasākumu. Uh, šeit uh, nākošajā um, ziņā mēs runājam par piezveju un. Uh, izmešanu jūrā atpakaļ. Un tajā pašā laikā padome nesadarbojas tik aktīvi ar parlamentu, kā mēs vēlētos, un nav šīs īstenās juridiskās bāzes um, definīcijas un noteikšanas. Un bez tam mums vienreiz par visām vajadzētu definēt uh, to, uz ko balstās uh, rūpnieciskā zīvesaimniecība un zveja un arī uh, mazzvejnieku zveja. Un tagad nākošais uh, ziņojums. Uh, šeit uh, Grabārčika kungs ziņojums. Un uh, pilnīga, pilnīgs aizliegums uh, atlasīšanai nav īstenojams. Tas nebūtu ne ekonomiski, ne arī vides uh, izpratnē labākais risinājums. Paldies! Nākošais runātājs Milāna kungs. Priekšsēdētāja kungs. Nu, vienā minūtē nevar runāt par visiem četriem uh, ziņojumiem. Es gribēju runāt par Ferēras kunga uh, ziņojumu. O, par svešiem vietējā areālā nesastopamo sugu izmantošanu akvakultūrā. Ir absolūti nepieciešams ievērot šo ziņojumu, un kompromiss, kas ir sasniegti, ir ļoti veiksmīgi. Visas mūsu idejas tika ietvērtas. Mēs balstamies arī uz zinātniskiem atzinumiem Mums ir jābūt ļoti striktiem kontrolējot, un um, kontrolēm jābūt ļoti biežām, precīzām, lai saglabātu sabalansētu situāciju jāatbalsta arī bioloģiskas darbības uh, principi un sugu daudzveidības uzturēšana. Šādā veidā var vislabāk uzlabot situāciju. Dārgā komisārs kundze, šie nesenie uh, risinājumi attiecībā uz akvakultūru cerams, ka tikt paplašināti, ietverti nākotnes reformā un um, iesaku visas likumdošanas aktus ap, apvienot vienā vienotā tekstā, lai būtu viens vienots teksts par akvakultūru un tas atvieglotu procedūru kā tādu. Paldies! E, tagad būs brīvā mikrofona procedūras, redz daudz runātājs, kas pieteikšies. Vispirms dosim vārdu Valences kungam minūti. Lūdzu. Paldies, priekšsēdi. Es vēlētos eh, pateikties kolēģim Grobačikam par eh, veiksmīgo sadarbību. Eh, priecājos redzēt, ka ziņojumā ir svarīgs punkts uzsvērts. Komisija tiek aicināta izstrādāt visapturošu pārvaldības plānu plekstēm Baltijas jūrā. Komisārs Kundze, Polijas zivsaimniecības pārvalda daudz gadus ir iestājusies par šādu uh, visaptrošu uh, pleksveidīgu apsaimniekošanas plānu Baltijas jūrā, bet komisija nav reaģējusi. Mums ir nepieciešama viengablaina pārvaldības sistēma visām pleksveidīgo sugām. Tas ir ļoti svarīgi Baltijas jūras zvejniekiem, tā skaitā arī polijas zvejniekiem. Komisijai to būtu jāņem vērā. Paldies, nākamais ir Kraulīkungs. Paldies, priekšsēžkungs. Vēlos pateikties referentiem par ziņojumu, īpaši Gelharam. Un divas lietas es tūlīt pat eh, varu sacīt par š, eh, diskusijām. Pirmkārt, iespējas radīšanu, eh, radīt divas E, e, divas e, dažādas nozvejas zonas vienai sugai, tas ir nepieļojami. Un tad arī es gribu sacīt, ja ir atļauts zivju izmešana apakaļ, kāpēc gan neļaut to izkraušanu uh, un to var attiecināt uz daudziem tūkstošiem tonām, eh, kas eh, ienāk, eh, tiek importēts ēst tirgu. Šī var būt situācija, no kuras iegūst viss, šie izmeši var tikt samazināti, bet arī zivsarnieki var ekonomiski iegūt, zvejnieki var ekonomiski iegūt. Paldies, Krālikungs, tagad redz, ka Griffin kungs ir pieteikusies debatēs. Uh, Jā, Eiropas Savienība apgalvo, ka tā aizsargā apdraudētas zivju sugas, Taču atcerēsimies, ka lielākā daļa Eiropas Savienības zivsaimniecības noteikumu pagātnē ir izgāzušies. Eiropas zivsaimniecības politikas īstenošanas dēļ apvienotās karalistas zivju resursi ir gandrīz izsīkuši, tāpēc es uzskatu, ka vietējiem zvejniekiem, vietējām pārvaldībām un ziv, zinātniekiem ir jānosaka, kā izmantot zivju resursus un nevis Eiropas Savienībai. Runājot par zivju atpakaļ izmekš, izmešanu, runājot par kopējo pieļaujamo nozveju, e, tas viss veicina resursu noplicināšanos. Runājot par tā saucamajām kvotām, tad e, tieši visbagātākie vienmēr spēlējas ar zivju un arī zvejnieku dzīvībām. Vai tad nav tā, ka zivju resursi pieder ostās dzīvojošajiem zvejniekiem? Jo Toreiz, kad viņi zvejoja sev un savai vietējai pašvaldībai, viss bija kārtībā. Es redzu, ka Kelīkungs vēlētos izteikties, saka priekšsēdētājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, neesmu kompetents izteikties par šo eh, jautājumu, un tomēr es dzīvoju uz salas, un es zinu, ka tiem, kuri dzīvo piekrastē, tas ir būtisks ieņēmuma avots. Uh, Tāpēc eh, es domāju, ka par šo jautājumu ir ārkārtīgi svarīgi runāt mums visiem, kas dzīvo īrijā. Un runājot par eh, to, ka Stavridas rietumu krājumiem ir izveidotas divas zonas, patiesībā at, mana politiskā grupa piekrīt Galagara kunga teiktajam ka stavrids rietumu krājumiem būtu jābūt vienotiem. Es vēlētos, lai komisija kaut ko darītu. Pie tām nevis balstoties uz personīgām simpātijām vai idejām, bet balstoties uz zinātnieku teikto. Runājot par atpakaļ izmešanu un arī par ak akvakultūrām. Atcerēsimies to, ka ikvienai zivju sugai ir jābūt pieejamai cilvēkiem, ja tā ir ēdama, bet mums ir sugas jāaizsargā. Paldies, un tagad es dodu vārdu nākamajam runātājam. Es eh, pavisam nesen mēģināju aprēķināt, cik Lielbritānijas ekonomikai iz maksā kopīgās zivsaimniecības politika. Un man sanāca 3,7 miljārdi gadā. Un eh, tā varētu runāt par daudzām, par subsīdijām, cik tas izmaksā par izšķērdētiem resursiem, birokrātijai, zaudētām darba vietām. Tas viss ir miljārdi. Viss tas kopā man sanāca 11,2 miljārdi. Zivsaimniecība ir noplicināta kopš 97, kopš 70. gadiem mēs esam zaudējuši daudz tūkstošus darba vietu. Bet e, nevar jau salīdzināt ekonomiskos un cilvēku resursu noplicināšanu, mums ir jārunā arī par ekoloģisko katastrofu. Katru gadu tūkstošiem tonu beigtu zivju tiek atmests atpakaļ Ziemeļjūrā. Es uzskatu, ka Lielbritānijai ir pienācis pēdējais laiks atjaunot uh, pārvaldību pār saviem vietējiem ūdeņiem un atjaunot mūsu valsts dzīvsemniecību. Un visbeidzot, Koltes Lastakungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, es vēlētos runāt par anšovu krājumiem Biskais līcī un par to, kas notika 2005. gadā. Jūs priekšlikumā runājat par ilgtspējīgu zivju resursu pārvaldību, kura šobrīd balstās uz zinātniskiem pētījumiem un pierādījumiem. Jā, arī zvejniecības pārstāvi atbalsta šādu priekšlikumu, un, bet jums komisija ir jāņem vērā parlamenta teiktais. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad es dodu vārdu Damanaki kundzei. Like say... Es vēlos pateikties. Uh, visiem godātiem parlamentu deputātiem par ieguldījumiem diskusijās. Diskusijas bija ļoti interesants. Vispirms vēlētos reaģēt uz Frāgas kundzes sacīto EPP grupas vārdā un citu deputātu sacīto par institucionālām problēmām, kas pat laban ir. Tik runāts par jauno institucionālo vidi pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Man jāatzīst, ka Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir radījusi jaunu eiru un mums eh, tajā pielāgojas. Es gribētu skaidri pateikt, ka komisija saprot un atbalsta domu, ka parlamentam ir jābūt līdznotiekšanai attiecībā uz ilgtermiņa apsaimniekošanas pārvaldības plāniem. Uh, līgumi ir nepārprotam šajā jautājumā. Tāda ir mūsu pozīcija, bet, kā jūs ziniet, padomē ir notikusi reakcija, dažas eh, dalībvalstis ļoti spēcīgi rēģējušas, bet ir arī vispārīga reakcija attiecībā šo pieeju. Tāpēc mums ir jārod risinājums pretējā gadījumā, mēs nevarēsim īstenot ilgtermiņu plāns, un kā jūs saprotiet, ilgtermiņa apsaimniekošanas plāni ir mūsu nākotne, mēs nevaram Eh, īstermiņā vien savu politiku veidot ar tādiem politiskiem darījumiem, kādiem mēs esam pieraduši. Tātad situācija jāmēģina atbloķēt, un esmu mēģinājis to izdarīt uh, eh, trīspusēji sanāksmi, varbūt es padom, parlamentāru padomē ierosināšu uh, sanākt kopā, lai uh, rastu risinājumu panāktu kaut kādu veidu kompromisu, bet šis kompromiss ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk tādi, kā tagad mēs vairs nevaram turpināt. Tagad visi ilgtermiņa plāni ir tikuši bloķēti, un man ir jauni priekšlikumi jauniem ilgtermiņa, piemēram, pelāģiskām sugām, un tie ir ļoti svarīgi, ilgtermiņa plāni ir gatavi, bet mums ir nepieciešams institucionālās strīd risinājums Un tas ir ļoti delikāts jautājums. Par pārējo grupu sacīto es gribētu apsveikt ar Sēnis Haglund un Levin kungu sacīto savu grupu vārdā un piekrīt viņiem, ka mums ir nepieciešama ilgtermiņa pārvaldības plānu un arī zināt sadzinumu vērā ņemšanu. Es saprotu, gribētu ļoti skaidri pateikt, ka mums ir jāņem vērā mūsu zvejnieku eh, problēmas un šīs jums problēmas, bet mēs runājam par skaidru eh, piemēru un Anšalu plāns, eh, tas, ka mums bija 5 gadus jāpārtrauc nozvei, tas ir skaidrs piemērs tam, ka mēs nevaram uh, ignorēt zinātnieku atzinums. Es saprotu problēmas, mums ir jārod kopsaucējs, mums jārod risinājums, tāpēc mana ideja ir turpināt un tas arī būs mūsu zilsaimniecības politikas reformas viens no galveniem virzieniem, vēl vairāk ņemt vērā zinātnieku atzinumus un uh, Mums ir arī vajadzīgi pietiekoši dati, lai skaidru uh, eh, vērtējumu sniegt. Es gribētu arī sacīt, ka Grubačikungs ziņojums ir ļoti svarīgs par tehnisku pasākumu, lai izvairītos no uh, zivju izmešanas apakaļ ļoti svarīgi, un mums ir nepieciešama uh, eh, plekstu un pleksveidīgo jomai politika, bet attiecībā uz izmešanu apakai jūrā, mums ir nepieciešama ļoti drosmīga pieeja. Mēs nevaram atļauties zivs mest apakaļ jūrā, tās ir pārāk vērtīgas. Mēs to nevaram vairāk atļauties. Varbūt tas bija risinājums, kad mums bija daudz zivju, bet tagad mums ir īstas problēmas un mēs nevaram mest zivs apakaļ jūrā. Tātad šeit jārada, jārada risinājums un Man ļoti labi patīk tādi priekšlikumi, ka mēs varētu, piemēram, izmaksāt kompensācijas eh, mūsu uh, Zvejniekiem ir jārod labi risinājumi, un tos var atrast pateicoties tālējošām politikas reformām. Bet mums ir jāatsakās no šādas prakses, kad tiek izmests jūrā atpakaļ zīves. Protams, ir eh, jāizteno visi tehniskie pasākumi un ir jābūt pietiekami proaktīviem. Priekšsēdētāja kungs vien no pēdējām piezīmēm runājot par problēmām, ar ko sastopas akvakultūras nozīme. Mums ir jāizvairās No tiem slogiem, ko, kas joprojām gulstas uz akvakultūras nozars, es varu piekrīst eh, kolēģiem, kas par to izteicās, un mēs patiešām to mēģinam panākt, veicot eh, kop, KZP reformu, un tāpat Mēs uh, esam gatavi veikt aktīvāku zinātnisko izpēti, lai varētu uzlabot situāciju šajā jomā. Jo, ja mēs runājam par masu produkciju akvakultūras nozarē, tad ir jāveic patiešām attiecīgi samērojumi un pielāgošanās šajā nozarē. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, komisārs kundze. Tagad došu vārdu uh, mūsu referentiem. Pirmā uzstāsies Bilbao kundze, lūdzu. En primer lugar, komisarijā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. Es patiešām vēlējos, lai jūs man atbildētu, vai jūs esat uh, izpildījusi visus tos noteikumus, kas uh, pienāks Eiropas parlamentam saskaņā ar līgu, uh, Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Mēs nevēlamies atsaukt priekšlikumu vai atcelt to, bet mēs vēlamies saņemt atbildi. Mēs vēlamies, lai beidzot kaut kas tik pateikts, jo zivsaimniecības nozarē ir nepieciešami konkrēti plāni un darba kārtība. Uh, Jau divus gadus norisinās sadarbība ar zinātnes institūtiem un komisiju, lai varētu atrast vislabāko likumdošanu šajā jomā. Jāņem vērā, ka šajā jomā ir jāpieņem jauna likumdošana, tā ir jāpieskaņo jaunām prasībām. Šajā nozarē tiek nozvejotas kvotas un Eh, jāņem vērā, ka akvakultūras nozarē eh, zvejniekiem ir atvēlētas ļoti zemas kvotas un eh, ņemot vērā šīs kvotas, viņiem ir ļoti grūti vilkt savu dzīvību. Šī nozara ir patiešām jūtīga un mums vienmēr ir jādomā arī par lēmumiem, kas ir pietiekami caurskatām. Atener ese plan que tanto necesita. Es domāju, šajā eh, nozarei paveikts patiešām daudz, un eh, tajā strādājuši ir pelnījuši, lai mēs viņiem piedāvātu pietiekami ambiciozus un labvēlīgus plānus. Ir jāatsakās no tumšiem, necaurskatāmiem politiskiem lēmumiem, ir jāpieņem viedi ekonomiski lēmumi. Jau vairākus gadus esam dzīvojuši tādā kā miglā, un 21. gadsimtā mums ir jāparūpēs par caurskatāmību. Mēs nevaram pieļaut necaurskatāmības gadsimta iestāšanos. Un e, jāsaprot, ka šajā nozarei lēmumi ir jāpieņem, piemēram, atbildīgi. Eh, Basku, Basku zemē darbojošais zinātniskais institūts ir pierādījis, ka ir eh, daudz vairāk problēmu un nekā līdz šim tik domāts. Paldies komisārs kundzei un es ceru, ka viņi beidzot atbildēs uz mūsu jautājumu. Paldies tagad Galaher kungs uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties komisārs kundzei eh, par izteikumiem. Galaher kungs, varbūt jūs varētu nostāties tuvāk mikrofonam. Izcili. Paldies jums. Vēlējos pateikties komisārs kundzei, kolēģiem par viņu izteikumiem, vēlējos pateikties ēnu referentiem, zivsamniecības komitejas referentiem, manas politiskās grupas asistentiem un manam asistentam. Uh, Es saprotu, ka padome ir veikusi dažādas tehniskus samērojumus, un es saprotu, ka kontrola atrodas padomes e, pārziņā. 27 ministri ar apņēmības pilni runāt par šo jautājumu, un es ceru, ka beigās uzvarēs veselais saprāts. Es saprotu, ka arī e, komisārs kundze cīnās ar daudz grūtībām. Jūs teicāt, ka noteiktās kvotas ir pietiekam pragmatisks risinājums. Mēs šim jautājumam pieskarsimies apmēram pēc gada, un mums patiešām ir jābūt pietiekam pragmatiskiem un jācīnās pret grūtībām. Sociālistiem es vēlējos teikt, ka šeit nav nekādas e, tādas divējādas pieejas runājot par uh, Eh, mūsu iesniegto grozījumu atsaucoties uz ETP priekšlikumu. Varbūt, ka viņiem vajadzētu par to palauzīt galvu, un es runāju par septīto grozījumu, tur ir runāts par biskajas līci, papildus uh, ziv, ziv, zvejniecības kvotām, un ja jūs atbalstāt kaut ko tādu, kas ir aplams, tad patiešām eh, tas nav pieņemami un jūs esat nostājušies uz nepareizās taciņas. Tas nav tikai mans personīgais viedoklis. Zinātniski tas ir pilnīgi nepareizi sadalīt šo pieļaujamo nozveju kaut kādos vairākos parametros. Daudzgadēji plāni ir nepieciešami, lai nozara varētu attīstīties un atveseļoties. Es ceru, ka rītdien uzvarēs veselais saprāts un mēs varēsim uh, varbūt izveidot tādu likumdošanu, zem kuras parakstīsimies un no tā nekaunēsimies. Paldies, tagad Grubārčika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos vēlreiz sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem. Uh, uh, Rodasas kundzei, Kūna kungam, Ferēras kundzei pa, vēlējos viņiem pateikties par tiem siltiem vārdiem, ko viņi man veltīja. Es ceru, ka šis eh, ziņojums eh, palīdzēs atrast jaunus risinājumus un mēs runāsim vairāk arī par reģionālo aspektu, jo reģionalizācija ir KPZ kopīgais mērķis. Liepārts. Dziękuję. Tas arī iezīmēs mūsu KPZ uh, eh, nākamās vadlīnijas. Paldies, un tagad došu vārdu Ferēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās par manu ziņojumu un jāņem vērā, eh, ka ir izstrādāta vairāk gadu programma. Es goja grupā, grupas vārdā iesniedzu arī grozījumu attiecībā uz Galaher kunga ziņojumu. Ko es vēlējos panākt ar septīto grozījumu? Mēs īstenībā uh, nesaprotam, cik ļoti atšķirīgas ir dalību valstu zvejas flotes un ir jānoroda uz šo daudzšautņaino raksturu. Un, protams, ir mazā piekrastes zvejniecība un e, šādi zvejnieki, kas e, zvejo mazās laiviņās, viņus nevar nostādīt blakus lieliem kuģiem un tad nevar viņiem visiem e, noteikt vienotu pieļaujamās nozvejas kvotu. Mums ir jāsaprot, eh, ka tā tad ir jābūt atšķirīgām normām, eh, atšķirīgām normām attiecībā uz mazajām zvejas flotēm un uz lielajām rūpnieciskajām flotēm. Ja mēs runājam par tehniskajiem jautājumiem, es varu piekrist referentam. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai būtu uh, vienādi krājumi šajās teritorijās, teritoriālajos ūdeņos, bet ir atšķirīgas, uh, atšķirīgas zvejniecības veidi. Tā tad uh, šī ekoloģiskā zvejniecība, mazā piekrastes zvejniecība, un uh, tā norisinās nevien ar dažādiem materiāliem, dažādiem tehniskiem aprikojumiem, bet arī dažādās teritorijās. Un, protams, mums vajadzētu domāt par zīvju krājumu atjaunošanu un pēc tam par to pārvaldību un e, jābūt atšķirīgai pārvaldībai atšķirīgās zonās, atšķirīgās zivsaimniecības zonās. Ir jābūt pietiekami racionālai pārvaldībai, un e, mums ir jāievēro gan bioloģiskie, gan vides, gan arī sociāli-ekonomiskie aspekti. Mēs nevaram pilnīgi visu e, mest pār vienu kārti, mums ir jāparūpējas par labi saskaņotu un racionālu likumdošanu. Paldies! Esam beiguši debats par šo jautājumu. Balsojums būs rīt 11.30. Tagad nākamais darba kārtības jautājums.